priekšlikums ir pieņemts. E, prot, e, sēdes protokols tiks pievienots apstiprināšanai nākošās sēdes sakmam un, ja neviens neiebilst, nosūtu e, pievienoju šīs rezolūcijas un nosūtu tās attiecīgajām struktūrām, kas norādīts rezolūcijām. Un šī